ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu. 56. Eh, grozījums par pret atturs noraidīts. Pirmais grozījums par Ta, tas būs personāla balsojums. Sākam balsot. Jūs. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. par pret atturs noraidīts. 51 dēļ Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 60. Personāla balsojums. Sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. personāla balsojums. Sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Testo respinto. Dabal... Noraidīts. 85. grozījums par. Pret atturs noraidīts. 86. par. Pret atturs pieņemts. 87. par. Pret atturs Atturs pieņemts. 88. Par, pret. Atturs. Šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. punkts. Četrās daļās visi personāla balsojumi. Pirmā daļa. Sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Otra daļa. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. 89. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 63. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 64. par pret atturs noraidīts. 5. grozījums par pret atturs pieņemts. 41. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 65. grozījums par pret atturs noraidīts. 52. punkts. Oriģinālais teksts divās daļās. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums par. Nē, tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. punkts. Orģinālais teksts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 63. punkts. Orģinālais teksts. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 64. punkts, 3 daļās. Orģinālais teksts par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. Trešā daļa par pret atturs pieņemts. 65. punkts. Divās daļās. Pirmā par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 67. punkts, oriģinālais teksts par pret atturs pieņemts. 68. punkts, ordinālis teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts. 69. Eh, punkts personāla balsojums sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par pret atturs pieņemts. Ordinālais teksts, personāla balsojums. Nē, tas atkrīt, tātad 26. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Goto. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Oriģinālais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Nē, arī tas atkrīt. Tātad oriģinālais teksts divās daļās par pret atturs. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturs. Pieņemts. 73. punkts oriģināla teksts. Personāla balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. punkts. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģinālais teksts divās daļās. Pirmā par pret atturs. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturs. Pieņemts. 70. punkts. Oriģinālais teksts pirmā daļa par pret atturs pret atturs pieņ, pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts. 28. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums. Pirmā daļa par pret. Par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Il... Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums par pret. Naturs pieņemts. Oriģinālais teksts atkrīt. Un tālāk. 83. punkts par pret. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Voto e. Beidzam balsot. Pieņemts. 82 daļās par pret. Nē. Tātad 90. grozījums personāla balsojums. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģināla teksts 106. punkts par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. 66. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. Nīks pirmais grozījums par pret. Atturs Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, celiet ātri rokas, jo mums vēl daudz balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret. Atturas pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Otrais grozījums - elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Apstiprināts. 67. grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. 68. grozījums Pārbaudīsim 67. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Nu, mums vēl simtiem balsojumu neaizmirstiet. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 30 grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 69. grozījums par pret atturs noraidīts. 32. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 123. punkts. Divās daļās personāla balsojums. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. Ordināls teksts pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. 9. grozījums par pret atturas. Pieņemts 34. par pret atturas atturs pieņemts. Ordināla teksta 214. personāla balsojums sākam balsot. Vote chiusa. Beidzam balsot. Apstiprināts. 92. grozījums par pret atturs pieņemts. 219. par pret atturs pieņemts. Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Voto chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Kurš pār? Pret. Atturās. Pieņemts. 97. pār. Pret. Atturās. Noraidīts. 93. pār. Pret. Atturās Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 30, 35. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 250. pants, kas par pret atturās. Viss, diemžēl, nebalso. 250. orģināla teksts, kurš par pret atturās pieņemts. 36. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 263. divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturās. Pieņemts otrā par, par pret atturās. Šķiet pieņems, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. par pret atturās pieņemts 70. grozījums par pret atturās noraidīt 71. par pret atturās noraidīt 72. par pret atturās noraidīts 37. par pret atturās noraidīt 73. par pret atturās noraidīt 74. par pret pret, atturās, noraidīts 98. par, pret, atturās, noraidīts 52. D. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 75. par. Pret atturās noraidīts 76. pār. Eh, tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 39. pār. Pret. Atturās. Noraidīts 12. pār. Pret. Atturās. Pieņemts 77. divās daļās. Pirmā daļa pār. Pret. Atturās. Noraidīts otrā daļa pār pret, at, pārbaudīsim. Otrā daļa 77. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 78. par, pret, atturās, noraidīts. 79. Eh, personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 80. par, pret, atturās, noraidīts. 40. par, pret, atturās, noraidīts. 94. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Divdesmit pirmais grozījums par, pret, atturās, pieņems 22. par, pret, atturās, pieņems 23. par, pret, atturās, pieņems 13. par, pret, atturās, pieņems 14. par, pret, atturās, pieņems 95 par pret atturās noraidīts. Nu, pārbaudīsim. 95. labi pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. divās daļās pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Kurš pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 16. par. Pret attur, kas, kurš par? Pret, atturās, pieņemts. 17. par, pret, atturās, pieņemts. 81. par, pret, atturās, pārbaudīsim. 81. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 326. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts 43. par, pret, atturās, pieņemts 333. punkts, trijās daļās pirmā, pirmā daļa par, per, atturās, otrā daļa par, pret, atturā, pieņemts 82. par, pret, atturās noraidīts. 345. punkts personāla. Labi, pārbaudīsim 82. grozījums. Sākam balsot. Tātad pārbaudam balsojumu par 82. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 30, 345. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 347. par, pret, atturās pieņemts. 44. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 83. par, pret, atturās, noraidīts. 359. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. par, pret, atturās, noraidīts. 368. Um, personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. par pret atturās pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 47. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 48. pašnā balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Orģinālais teksts 401. punkts sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 54D personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55D personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 49. par, pret, atturās, noraidīts. Sākotnējais teksts. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts 408. Eh, Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 409. Sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums, kurš pār pret atturās, pieņemts ceturtais par, pret atturās, pieņemts deviņpadsmitais par, pret pret atturās pieņemts. 20. par pret atturās pieņemts. Un tagad uh, balsojam par visu rezolūcijas tekstu kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Voto chiuso. Beidzam balsot. Pieņēms. Apsveicu Kofodu Nīdermajer kungu. tik tiešām pelnīti aplausi. Un tagad Frunculikas ziņojums Eiropas Savienības un Šveices institucionālās sistēmas nolīgums pirmais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teiks pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Labi, pārbaudīsim balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kā apsvērams otrais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Un tagad rezolūcijas eh, priekšlikums kopumā sākam personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicām Frontelīks kungu. Un tagad uzsāksim balsojumu skaidrojumu. Vayan, vayan abandonando el hemiciclo, sus señorías. Atsāksim darbu. Tie, kas vēlas doties projām, lūdzu, dariet to. Un kas tā tad nevēlas uzstāties šajā otrajā sesijas daļā. Just... Bien, pasamos ahora a las explicaciones. Pievērsīsimies balsu skaidrojumam. Sāksim ar Uzskov kundzes ziņojumu. Vārds Maiers kundzei. You, Paldies, priekšādātāji. Es balsoju pret šo ziņojumu. Man nav nekāda problēma, ka pulksteņus te griež uz priekšu un atpakaļ, bet es uzskatu, ka Lielbritānijai ir vajadzīgs dubultais vasaras laiks. Mums ir vajadzīga papildu stunda uz priekšu vasarā, Tas nozīmē, ka mēs varētu pārlikt vienu stundu no rītiem uz vakariem, un tas ļautu nodrošināt drošību uz ceļiem. Mēs varētu glābt 50 dzīvības gadā, tas arī ietaupītu oglekļa izmešus, un mēs varētu arī veicināt turismu un dažādas atpūtas aktivitātes. Un, ja ir runa par pulksteņiem, tad 5 miljonu cilvēku ir parakstījuši petīciju. Viņi īsnībā ir pat. Uh, radījuši problēmas eh, petīciju mājaslapā, jo cilvēki vēlas eh, apturēt eh, šo pulksteni attiecībā uz 50. pāntu. Paldies, tagad vārds Estrujevska kungam. Paldies, priekšādātāji! Ir pagājuši jau pāris gadi, kopš es esmu pār to, ka nevajadzētu mainīt laiku. Domāju, ka tam nav nekāda pamata un mēs nevaram atrast tam nekādus argumentus. Tomēr mums ir jāņem vērā dažādas problēmas, kas eh, rodas izmainot pulksteni divas reizes gadā. Protams, kas iestājos pār harmonizāciju, un es uzskatu, ka šo lēmumu vajadzētu labāk sagatavot. Tas, ko mēs eh, pašlaik iesakām, šis 18 mēnešu periods ir pārāk garš. Tas eh, tikai zināmā mērā pierāda, ka mēs nedarbojamies gana efektīgi. Mēs nevaram nodrošināt uh, strauju rīcību, tad, kad tā ir patiešām vajadzīga. Lūdzu, pielieciet punktu šai idejai, un šim periodam nevajadzētu būt garākam par 12 mēnešiem. Lielas paldies tagad Vautmans kundze. Paldies priekšādētāji kolēģi. Es uh, balsoju pār šo ziņojumu. Es esmu pār to, ka mums nav e, jāpāriet uz vasaras un ziemas laiku. Esmu pārliecināta, ka mums vajadzētu to saglabāt, tāpēc ka mūsu pilsoņi vēlas dzīvot tikai vasaras laikā. Es eh, cerēju, ka šajā nedēļas nogalē mums eh, būtu jāgriež eh, pulkstenis pašu pēdējo reizi. Bet cilvēki saka, ka mums ir vajadzīgs laiks, mums ir jānodrošina koordinācijas mehānismi. Tas eh, nozīmē, ka pārējais periods būs ļoti garš. Tas eh, mūsu ekonomikai nenāks par labu. Tomēr esmu priecīga, ka šis ziņojums ir pieņemts un ka beidzot 2021. gadā mums vairs nebūs jāpāriet uz vasaras un ziemas laiku. Paldies, es neredzu zālē Agileras kundzi. Tāpēc es došu vārdu tagad eh, Šuicas kundzei. Paldies, Pētījumi ir pierādījuši, ka sezonālā laika maiņa negatīvi ietekmē cilvēku veselību, satiksmes drošību, elektrotīklus un tā tālāk. Tieši tāpēc es šo, šodien nobalsoju par to, ka mums būtu uh, jālikvidē šīs sezonālās laika izmaiņas. Protams, būtu labi, ja mums nebūtu jāgaida līdz 2021. gadam. Mums eh, jau šajā martā vajadzēja vienkārši palikt pie vasaras laika. Es uzskatu, ka mums ir jāpaliek pie vasaras laika, un es arī uzskatu, ka pētījumi nākotnē noteikti parādīs, ka tieši vasaras laiks būs tas, ko mums vajadzētu izvēlēties. Protams, ka ir daži saskaņošanas jautājumi un ir jāpaveic dažādi pasākumi. Ja mēs paliksim pie atšķirīgām laikzonām, tad tas noteikti negatīvi ietekmēs robežšķēršošanu tā tālāk, tāpēc es iestājos tikai par vasaras laiku. Paldies! Tagad došu vārdu Seinfelda kungam. Paldies, priekšādātāji! Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc, ka tas ietekmē gandrīz visus pilsoņus, un tas ir ļoti praktisks jautājums. Katru gadu divas reizes mēs izmainām cilvēku kalendārus un dzīves. Tas ir arī ļoti nozīmīgs jautājums transportam, turismam un mūsu uzņēmējiem. Tieši tāpēc es atbalstu šīs izmaiņas, tomēr man ir arī zināms šaubas. Es gribētu pie jums vērsties lai pirmām kārtām mēs padomātu par kavēšanos, un šī kavēšanās attiecībā uz īstenošanu ir ļoti uztraucoša. Tāpat arī es esmu dzirdējis, ka pat pēc šo izmaiņu veikšanas mums būs atšķirīgs laiks starp valstīm, un tas ir kaut kas tāds, ko es noteikti negribu atbalstīt. Lielas paldies tagad Hanāna kungs. Paldies priekšādātāji. Es biju eh, ļoti pārsteigts dzirdot, ka mūsu liberāļu kolēģis teica, ka mums vajadzētu apturēt pulkseni attiecībā uz Brexitu. Nu, ja tā būs un uh, būs vēlreiz vēlēšanas, es patiešām nedomāju, ka šeit pie mums atgriezīsies daudzi leiboristu deputāti. Daudz uzskata, ka tas ir tagad Eiropas Savienības lēmums, ka dalībvalstis vairs nav vienīgās atbildīgās par to, uh, kādā laika zonā uh, tām būtu jādzīvo. Uh, Es, jā, protams, saprotu, ka mēs varētu iestāties par vasaras laiku Lielbritānijā, bet eh, tas ir tāds ļoti dīvains komentārs. Mums ir jāatcerās, ka Eiropas Savienības politika ir tā nemanāmi pārņēmusi vāru dalībvalstīs. Tagad tiek vienkārši pieņemti šādi lēmumi šeit, Eiropā. Uh, Protams, ir jautājums, vai tas eh, mūsu tā patiešām ietekmēs, un mums ir jāpaskatās, kas notiks Lielbritānijā. Lielas paldies, eh, tagad Kailīkungs. Paldies! Es eh, darbojos darba grupā, kas strādā pie šiem jautājumiem. Mēs esam pie šī jautājuma pavadījuši 5 pat 6 gadus. Pirmā kārtā Mēs sadarbojāmies ar dažādiem ekspertiem, un tieši tāpēc esmu priecīgs, ka parlaments ir nobalsojis pār šo ziņojumu. 192 pār un tikai 10 pret. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja virzīt šo priekšlikumu uz priekšu, un mēs beidzot varēsim pielikt punktu uh, sezonālajām laika maiņām Eiropā. 2021. gadā dalībvalstīm būs iespēja to visu uh, izskatīt, un tāpat arī tās varēs izvēlēties, kas tām patīk labāk - vasaras vai ziemas laiks. Personīgi iestājos par vasaras laiku, tāpat kā Hanena kungs, bet eh, es eh, domāju, ka jo īpaši Lielbritānijai un īrijai šis laiks būtu piemērotāks. Tas nozīmē, ka mēs varētu sadarboties, un mums visiem tas nāktu tikai par labu. Paldies tagad Sošņierža kungs. nu, beidzot ir kaut kas, par ko es varu balsot eh, pār un varu darīt to ar pilnīgi tīru sirdsapziņu. Eiropas eh, parlamentā ir eh, arī tādi dokumenti, kur nav runa tikai par vienlīdzību un par līdzsvaru, par signālu došanu visai pasaulē. Tas, protams, ir lieliski, kaut arī šis dokuments ir diezgan garš, tam ir gana daudz lapušu. Tomēr te ir panākts progress, un tāpēc es varu balsot par. Uh, Eh, dalībvalstis eh, varēs pašas izvēlēties, kā rīkoties, un ja kāds vēlēsies celties no rīta agrāk, tad eh, varēs arī to darīt, nespiežot citiem rīkoties tāpat. Tātad šīs izmaiņas ir pozitīvas. Paldies tagad, Polčika kungs. Paldies, priekšādātāji, paldies, ka devāt man vārdu. Es atbalstīju šo ziņojumu, un man ir jāsaka, ka es patiešām novērtēju to, ka Eiropas pilsoņi ir pauduši savu atbalstu. Galu galā šī ir viena no iniciatīvām, uz kurām Eiropas komisija reaģēja relatīvi ātri. Laika grafiks 2021. gads iespējams ir gana tālu, un daudzi pilsoņi gaidīja kaut ko citu Iespējams, ka viņi vēlējās, lai šīs izmaiņas tiktu pieņemtas ātrāk. Man šis jautājums nav tik svarīgs. Es varu akceptēt gan vietējo varas iestāžu, gan arī Eiropas iestāžu lēmumus. Tāpat arī es varētu sadzīvot gan ar vasaras, gan ar ziemas laiku. Galu galā Eiropas Savienība ir gana plaša no Portugāles līdz pat ziemeļu valstīm un uh, Mēs šeit varam novērot gana krasas atšķirības. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā ziņojuma. Tas ir Buzeka ziņojums e, elektroenerģijas iekšējais tirgus. Un došu vārdu Benito Zilagovas kungam. Cientē. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs balsojām par iekšējā tirgus jautājumu elektrībā, un es atzīstu, uh, Eh, to, ka ir ehm, elektriskās kopienas, kuriem būtiska eh, ietekme, un šī pārēja nebūs efektīva, ja pilsoņi aktīvi neiebalst, neiesaistīsies, un tāpat arī demokratizācija un decentralizācija nepieciešama šīm sistēmām. Mēs nevaram eh, pieļaut to, ka elektrotirgi nonāk lielo uzņēmumu rokās, jāliek pilsoņu centrā, un tagad ir arī kapacitāšu mehānismi kuri 2025. gads minēts kā e, termiņš, lai beigtu darboties kaitnieciskākiem un piesārņojošiem režīmi. Te ir runa arī par e, e, piesārņojošo degvielu un klimata steidzamība tai ir jābūt krietni ātrākai. Tāpat arī steigšus jārīkojas sociālajā jomā, nevien nedrīkst aizmirst, ir jā piedāvā alternatīvas tiem darba ņēmējiem, kurus ietekmē šīs pārejas attiecībā uz produktīvu modeli. Paldies! Tagad Zdrojevska kungs. Paldies! Esmu pret pārāk lielu regulēšanu un to, ka valdības iejaucās, valstis iejaucās šajās politikas jomās, un tas būs ļoti dārgi, bet šeit mēs balsojam par mm, vairāk ar četriem priekšlikumiem. Tā ir daļa no plašāka dokumenta, kas eh, tikai minimālā ziņā ir saskaņots. Protams, lietotājiem būs labāka pozīcija, tas ir svarīgi. Mums ir arī labi nolūki klimata pārmaiņu jomā, tātad zemākas emisijas, un mēs cenšamies arī labāk liku regulējumu nodrošināt tādā ziņā, ka būs mazāka fragmentācija. Tomēr jādomā par pārejas periodu. Un šis lietas jāparedz jau iepriekš. Cilvēkus, kurus ietekmēs pārmaiņas, viņiem būs nepieciešams laiks, lai piemērotos tam. Kumpula Nadri kundze. Lielas paldies! Esmu ļoti gandarīta par to, ka šī svarīgā reforma par uh, elektroenerģijas iekšējo tirgu un tā reformu ir apstiprināts. Tā ir pēdējā daļa tīrās enerģijas pakotnes uh, pak kopumā. Tātad mēs uh, attīstam elektroenerģijas savienību, un tas ir ļoti svarīgi, lai uzlabotu tirgus darbību. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu piegāžu, labāku drošību un ieviestu atjauninošos resursus mūsu energoresursu kombinācijām. Šo modeli vajadzētu izplatīt vēl tālāk citur. Tas ir svarīgs solis uz priekšu. Mums jāsadarbojas, mums ir vairāk jāstrādā šajā jomā, jābūt ambiciozākiem. Vajadzētu pat striktākus noteikumus emisiju jomām. Paldies, Kelī Kungs! Paldies, es atbalstīju eh, priekšlikumus, kas saistījās ar elektroenerģijas iekšējo tirgu, īpaši efektus, kas saistās uz mm, at, subsīdijām, kas ir spēkstacijām, kas rada piesārņojumu. Tas eh, īpaši svarīgi ir īrijā, nepieciešama energo pārēju, kur eh, būtu ierobežota valsts palīdzība mm, šīm ogļu rūpnīcām, tādējādi nebūs tādas investīcijas fosilajiem kurinājumiem un būs investīcijas atjaunojumiem resursiem. No 2018. gada ir prieks, ka Eiropas Savienība ieņem atbilstīgu policiju fosilās enerģijas jomām. Es kā referents esmu pārliecināts par to, ka investīcijas atjaunojumos resursos ir investīcijas tīrākai nākotnē. Es atbalstu šo priekšlikumu, lai tirgus būtu piemērots atjaunojumiem resursiem un lai mēs varētu izpildīt izaicinājumiem pilnus mērķus. Lielas paldies, Polčaka kungs! Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu! elektroenerģija un tirdzniecība, tās ir svarīgas lietas mūsu iekšējā tirgū. Es vēlētos, lai tirdzniecība būtu iespējama bez kādiem šķēršļiem, lai dalību valstis varētu tirgoties brīvi bez ierobežojumiem. Pārmērīgs regulējums būtu šķērslis, bet šajā gadījumā tas tā nav. Es domāju, ka te tas atbilst vispārējai elektroenerģijas satvara situācijai. Eiropas Savienībām. Tādēļ es eh, atzinīgi vērtēju šo priekšlikumu. Mūsu pilsoņi arī to vēlas. Pilsoņi vēlas, lai mēs reaģējam uz klimatu pārmaiņām. Mums ir jāuzlabo patērētāju eh, pozīcijas tirgūmu. Un tāpat ir jāparūpējas par to, lai ir eh, vienlīdzīga konkurence dažādu elektroenerģijas avotu uh, jomā. Mēs eh, raugāmies pozitīvi uz ambiciozu programmu. Jāslovjeskas kundze, paldies priekšsēdētājiem! Kompromisa rašana prasīja daudz laika, tomēr beigās nonācām pie vienošanās. Lielākā priekšrocības šai direktīvai ir tā, ka visas importētās Mm, gāze arī tiks iekļauta, tostarp arī teritoriālajos ūdeņos. Tāpat mēs arī ņemam vērā trešās valstis, kas nozīmē, ka jauni caureļu vadi nevar tikt izveidoti mm, likumu vakuma gadījumā, kāds bija Nord Stream. Es ceru, ka šīs jaunais regulējums stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk attiecībā pret Nord Stream 2. Lielas paldies Buzekungam! kungam! visiem sarunu vedējiem par ieguldīto darbu. Es balsoju par. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad pievērsīsimies nākamajam ziņojumam par elektroenerģijas iekšējo tirgu. Cemferta kungam vārds. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Iekšējais tirgus elektroenerģijai Eiropas Savienībā ir jāpārveido. Mums ir jāuzlabo eh, situācija patērētājiem, mums ir eh, jāatvieglo pārobežu tirsniecība un mums ir jānodrošina arī piegāžu drošība, kā arī jādomā par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Jo tādējādi pilsoņi varēs dzīvot arī veselīgākā vidē un veselīgākā Lai īstenot šos pasākums, mums ir nepieciešama pārēja uz eh, zemes, zemu emisiju enerģētikas ražošanu. Mums ir jāintegrē um, visi uh, tie um, resur, uh, avoti, kas šobrīd ir uh, sadrumstaloti. Un, protams, mums ir uh, Jādomā arī par to, kā mēs varam iesaistīt gala patērētājus. Ļoti svarīgi ir panākt efektīvu tirgu no kapacitātes viedokļa ar publisko atbalstu, tātad valsts atbalstu, jo pretējā gadījumā tas nedarbosies. Mūsu debats iet pareizajā virzienā, tāpēc esmu par to. Paldies! Liels paldies! Un tagad nākamais uh, jautājums uh, - autortiesības digitālajā vienotajā tirgu. Malūkungs nav klāt, tagad vārds Matijas kundzei. Vinders kundze? Jā, paldies priekšsēdētā. Es uh, gala balsojumā atturējos, jo uh, tas uh, priekšlikums, kuru es piedāvāju, diemžēl tika no, noraidīts. Autortiesības uh, ir jāizteno arī digitālajā vienotajā tirgū. Uh, Un e, pašreizējā e, priekšlikumā e, mērķis ir panākt licencēšanu, bet man būtu labpatikusies cita pieeja, jo um, pretējā gadījumā tas cilvēki protestētu pret šādu priekšlikumu, tāpēc es nevarēju atbalstīt šo priekšlikumu. Mums ir jādomā par tām lielajām platformām, kuras uh, iegūst milzīgu peļņu. Uh, un jādomā par to, kā mēs varētu atvēlēt šos līdzekļus tiem, kas strādā kreatīvajā jomā. Tāpēc arī es nevarēju atbalstīt šo piedāvāto priekšlikumu. Tagad mums ir um, jācenšas nacionālajā likumdošanā panākt tālāku līdzsvaru starp autortiesībām digitālajā vienotajā tirgu. Paldies! Lielas paldies, un tagad vārds Spirākei kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Mm, šodien mēs spērām ļoti svarīgu soli uz priekšu, lai eh, panāktu to, ka um, brīvība neierobežo citu tiesības. Žurnālisti, redaktori ir pelnījuši uh, samaksu tad, kad lielās internetu platformas izmanto viņu darbu. Uh, Un šīs lielās platformas darbojas um, digitālajā tirgu arī startup uzņēmumi, kuri um, nepastāvēja pirms 30 gadiem, šobrīd ir plaši izplatīti. Mums ir jādomā par to, kā um, autora tiesības varētu samaksāt tiešām um, radošā darba autoriem, jo tieši viņi strādā pie uh, tā, lai kaut ko radītu, un ir nepieciešama attiecīgi noteikumi. Pat ja digitālā joma attīstās ātrāk nekā uh, mēs spējam sekot ar likumdošanu, ir nepieciešama instrumenta, lai aizsargātu darbu. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds nākamajai runātājai. Ķenkungam. Paldies, priekšsētājs balsoja pret šo priekšlikumu. Man šķiet, ka uh, parlaments šobrīd ir pavērs ceļu nedemokrātiskai uh, mašinērijai, kura uh, darbojas tikai un vienīgi uh, privātu interešu uh, vārdā mēs tādējādi atļaujam tagad īstenot cenzūru internetā un tādējādi tiks ierobežot vārda brīvība. Privātā cenzūra būs eh, vēl spēcīgāka nekā savulaik valstu eh, cenzūra. Es domāju, ka šī nav laba diena IT jomā strādājušiem un kultūras jomā strādājušiem, un tā bija melnā diena interneta vēsturē. Paldies! Paldies, un tagad vārds Šaltes kungam. Autortiesība direktīva ir nepieciešama. Tā nepieciešama mums visiem, un jo īpaši autoriem. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī nav uzvara nevienam, un ka patiesībā mēs eh, pārvēršam internetu par robotizētas cenzūras vietu, kurā visu diktē lielie giganti. Uh, Tikai neilgu laiku pēc tam, kad Google tika piespriests kārtējais milzīgais sots, mēs jau atkal pavarām ceļu uh, iespējai īstenot pārkāpumus šajā digitālajā tirgu. Jo īpaši mūs satrauc tā dēvēto robotizēto filtru loma, proti šie filtri varēs um, nekavējoties ietekmēt uh, internetu lietā, lietotāju tiesības, un es baidos, ka šīs direktīvas īstenošana patiesībā panāks gluži pretējo efektu cerētajam. Internets tiks ierobežots un tiks ierobežot arī kreativ kreativitāte, kas Eiropai tik ļoti ir nepieciešama. Paldies, paldies tagad vārds mana kungam. Es esmu pret šo kompromisu autoru eh, tiesības digitālajā vienotajā tirgū, eh, tāpēc, ka ir šis 13. un 17. pants, es vēlētos, lai žurnālisti, autori, mūziķi saņemtu at, atlīdzību eh, par savu darbu, kurš ieliek šos datus internetā, tam par to ir jāmaksā. Uh, un eh, šie filtri eh, nav pareizais eh, risinājums. Algoritmi nevarēs nošķirt un saprast, kas būtu jādara, nebūs ehm, pienācīgas izsvēršanas, un es domāju, ka īstenošanas laikā ehm, dalībvalstīm vajadzētu domāt par to, lai kontrole neierobežot vārda brīvību. Internetam ir jābūt taisnīgam, atklātam un kā iepriekš pieejamam visiem. Paldies! Paldies tagad vārds Nekov kungam. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es balsoju pret šo eh, priekšlikumu un vienošanos, kas panāk trialogā, es domāju, ka piedāvātais dokuments nenodrošina līdzsvaru starp eh, patērētāju tiesībām un autoru tiesībām. Protams, ka jaunās tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un mums ir jāmaina noteikumi. Taču šai reformai nevajadzētu būt eh, reformai, re, reformas dēļ uh, Eh, plašāka sabiedrība ir reaģējusi uz eh, mūsu priekšlikumiem, un tas liecina par to, ka sarkanās līnijas ir tikušas pārkāptas. Manuprāt, 13. pants ir sarkanā līnija. Jā, eh, radošos autors ir jāatbalsta, bet brīvība arī ir jāgarantē. Taču es nevarēju atbalstīt uh, tādu reformu, kuras ietvaros autortiesības netiks pienācīgi atvēlētas. Paldies, um, Andolfi kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, sākām strādāt ar taisnīgu mērķi. Mēs vēlējāmies reformēt autortiesības, uh, kuras nu jau ir par 20 gadiem novecojušas, bet uh, Gal galā sagatavojām tādu dokumentu, kas apdrauda internetu un vārda brīvību, tāpēc tas nav apsveicams rezultāts. Man ļoti svarīgi šķiet vārda brīvība un vārda brīvība internetā. Mēs esam pret sistēmu, kura um, vēršas pret demokrātiju, un es domāju, ka šajā gadījumā risinājums nav pieņemams, jo ir panti, uh, kas, protams, ir pielāgoti tehnoloģiskajam un digitālajam progresam, bet no otras puses ir panti, kā piemēram 11. un 13. kas to visu apdraud. Jo tādējādi tiek apstrīdēta vārda brīvība internetā, un tas, manuprāt, nav pieņemami, tāpēc mēs varējām balsot tikai un vienīgi uh, pret. Un, uh, piecu zvaigžņu kustība cīnīsies par to arī turpmāk. Paldies! Paldies!